Alžīrijas delegācijas pārstāvju ar Ata Ebata Homo eh, priekšgalā. Viņa atrodas oficiālajā galerijā. Sveiksim šo delegāciju. Šī delegācija apmeklē Eiropas parlamentu darba nolūkos, Eiropas Savienības Alžīrijas sanāksmē. Ētā Jebas kundze ir izglītības, apmācības, augstākās izglītības un zinātniskās eh, padomas eh, Alžīrijas parlamentā. Un Pancērīkungs ir priekšsēdētājs delegācijā attiecībā ar Magribalstīm. Un es ceru, ka jūsu sanāksmes Eiropas parlamentā, kas ir notikušas, ir bijušas auglīgas un sniedza savu devumu attiecībām starp abām institūcijām. Un tagad saskaņā ar darba kārtību nākamais ziņojums eh, balsošanā ir Matjē ziņojums par Eiropas eh, Policijas akadēmijas budžetu. Matjē kundze, jums tiek dots vārds. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, eh, ņemot